Good morning. Labrīt visiem. Guten Morgen. Allora, ci siamo. Eh, eh, I was waiting for <laughs> some answer. ok. Apriamo la seduta. Labi atsāksim mūsu komitejas sēdi. Man ir informācija, kas jums jānodod par lēmumiem, ko pieņēma koordinātori vakardien pēcpusdienu notikušajā koordinātoru sanāksmē. Svarīgākais, kas man jums jāpaziņo, ir tas, ka principā mēs nolēmām Eh, veikt sakojošu darbību. No komisijas ir atnācis priekšlikums eh, par eh, direktīvu administratīvām procedūrām kuģiem, kas iebrauc un izbrauc no dalību valstu ostām. Un tā būtu direktīva, kas aizstātu iepriekšējā direktīvu. Un skaidri redzams, ka ja mēs nozīmētu referentu un sāktu darbu pie šī jautājuma šobrīd, mēs nekādā gadījumā uh, nenoslēgtu darbu līdz šī sasaukuma beigām. Un tāpēc darbs būtu principā bezjēdzīgs, un tāpēc mēs nolēmām nenozīmēt referentu, un mēs nestrādāsim pie šī priekšlikuma regulas, es atvainojos, direktīvas grozīšanai. Un informācija arī tiks iekļauta uh, Eh, vēstulē, ko es gatavoju komisāram Tajānī, kurā es eh, norādu, ka eh, mums ir ļoti žēl. Bet šis priekšlikums ir ienācis tik vēl, ka mums nebūs laika par viņu debatēt. Un tikai tādos ārkārtas gadījumos mums uh, ir tāds lēmums, ka mēs neizskatam grozījumu priekšlikumu, tāpēc, ka mums nav laika jo sasaukums tuvojas uz beigām. Turpmākajos mēnešos mēs centīsimies noslēgt, pabeigt darbu pie tiem dokumentiem, kas jau uh, ir iesākti, bet mēs nesāksim tagad darbu pie jauniem dokumentiem. Es, protams, minēju izņēmumu gadījumus. Uh, e grupa nozīmēs uh, kādu, kas darbosies pie budžeta, ir vēl arī citi jautājumi, Marko Polo. Tas nozīmē, ka nē, tā nav, ka mēs sakam, mēs neko nedarīsim. Ja ir kaut kas, ko mēs eh, reāli varētu pabeigt līdz šīs sasaukuma beigām, tad mēs pie tāda darba ķeramies klāt, bet eh, uzsākt tādu darbu, kur mēs nevarēsim pabeigt, kā es teicu, tam jēgas nebūs. Eh, protams, tas, ko mēs gribam darīt paši iniciatīvas ziņojumi Ar tiem arī mums eh, nebūs īpaši nozīme darboties, jo arī tos mēs nevarēsim pabeigt. Tātad, kā es teicu, nav jēgas darboties pie darba, ko mēs nevarēsim uh, izstrādāt līdz galam. Eh, analīzi. Ir uh, dokumenti, ko mēs esam saņēmuši informatīvā nolūkā, vai lai tos izanalizētu, to skaitā. Devītais darba kārtības jautājums, kas bija vakardienas sanāksmē, un tas ir komisijas paziņojums, es atvainojos komisijas ziņojums par aviācijas drošības finansēšanu. Tad, kad mēs eh, noslēdzām aviācijas drošības pakotni, mēs nolikām malā šo finansēšanas jautājumu un prasījām, lai komisija nāk klajā ar priekšlikumu Eh, komisijai, protams, bija jāsāk ar šo paziņojumu un tādā veidā jāizklāst šīs idejas. Bet eh, mums ir tāda sajūta, ka eh, šis diezgan tāds nabadzīgais, pieticīgais priekšlikums nekādā likumdošanas aktā netiks iestrādāts, tā ka mums šķiet, ka šīs cerības no komunijas puses netika piepildītas. Un eh, tāpēc eh, mēs eh, gribam tomēr informēt komisiju un atgādināt par šīm aviācijas drošības izmaksām. Un, mūsuprāt, šķiet nav pareizi, ka šis finansēšanas jautājums tādā veidā tiek nostumts malā. Protams, ka pasažierus tas ļoti tiešā veidā skar dalību valstīm jāuzņems uh, sava atbildība attiecībā uz drošību, un, protams, ka mēs gribam, lai pasākumi būtu daudz stingrāki. Tā visa rezultātā mums Nav nekāda virzības priekš notikusi, vēstule, kā es teicu, no manas puses tiks nosūtīta. Bija uh, vēl viena vēstule, mēs runājām par uh, CRS jautājumu, kas izriet no Kirkopa uh, ziņojuma. Šai ziņā mēs gribam, lai komisija mūs informē par to, kas notiek. Uh, par to, kā viņi interpretē uh, galvenos pārvadātājus Atkal mēs ar komisiju sazināsimies par šo jautājumu. Runājot par visu pārējo, mēs konstatējām ar interesi, ka izpildu aģentūra pieņēma Solaf pret krāpšanas programmu. Tāpat arī urbānās mobilitātes plāns, pie kur strādā savarīkungs, reģionu komiteja dos tur savu ieguldījumu. Un tas nekādā veidā, tā teikt, lielā mērā neiespaidos mūsu darbību. Un runājot par Roberta Evans darbu, tā kā mēs esam konstatējuši, ka NV komiteja Eh, izstrādā mutisku jautājumu par kuģu eh, demontāžu, mēs prasam, lai arī mēs šajā darbā tiktu iekļauti. Evans kungs, eh, vai jūs varētu aktīvi iesaistīties šajā darbā? Jo, protams, mūsu komitejai arī tur, kas būtu sakāms. Tā tad tie bija lēmumi, kurus mēs vakar pieņēmām koordinātoru sanāksmē, un Ja mēs visi esam klāt, un es ceru, ka mēs visi esam klāt, mēs varam sākt balsošanas darbu. Mēs sāksim balsošanu, un pirmais jautājums. Nē, pirms mēs sāksim balsosim, varbūt mums vajadzētu pārbaudīt uh, elektroniskās balsošanas kartes. Lūdzu, ielieciet elektronisko balsošanas karti iekārtā, un mēs vienkārši veiksim pārbaudi.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 No sociālistu grupas divi par daudz balso. One. Can we, can we try again? Varbūt vēlreiz pārbaudīsim, vēlreiz izmēģināsim. Tātad veicam vēl vienu testēšanu. Tātad vēlreiz nobalsosim. Fine. Close the vote. Ok, ma questo I have to see this. How can I? Ok. Allora, metto in votazione. Ļoti labi. Tad Mēs balsosim par Eiropas kopienas un Armēnijas nolīgumu par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem. Tātad sākam balsot par šo dokumentu kopumā. Balsojam. La votazione. Beidzam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 45 par, neviens nav pret, viens atturējies, tātad pieņemts. Tagad balsosim. Šustas kungam vārds. Πριν από την ψηφοφορία σε ό,τι αφορά τις... Πριν mēs sākam balsot par aviācijas um, vienošanos. Mums, diemžēl, priekšsēdētājs runā, un mēs. Tad par kur jūs runājat? Par Izraels uh, vienošanos. Lūk, es gribētu izteikties pirms balsošanas. Ne tā, ka mēs šobrīd jau esam kurši balsošanu tad tagad nekāda deklarācijas ne, paskaidrojuma netiek sniegti. Mēs vienkārši turpinām balsošanu. Sadāk mēs sāksim diskusijas, ko nekad nebeigsim. Cienu nu, visu, ko jūs teiksiet, un tas tiks iesaņemts, iekļauts protokolā, bet tagad nē. Jums vajadzēja runāt vai nu mēnesi iepriekš, vai pēc balsošanas lūdzu. Kas par? Ordo. Tā tad mēs sākam balsot par šo nolīgumu. Sākam balsot nolīgums starp Eiropas kopienu un Izrēlu. Notavu tutti. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Šķiet viens nebija nobalsojis tomēr. 49 eh, eh, kopā var balsot, 48 balsojuši, 44 par, 2 pret, 2 atturējušies, tātad pieņemts. Le dichiarazioni verranno messe a verbale e Un uh, jebkādi paziņojumi, kas tiek izteikti vai tika izteikti, tiks uh, protokolā ierakstīti un attiecīgi tad arī izmantoti. Ok, allora apro la votazione. Labi, un tagad mēs uh, sākam balsot par uh, direktīvas priekšlikumu. Eiropas parlamenta un padomas direktīvas priekšlikumu, kas groza direktīvu par nodokļu noteikšanu smagiem kravas transporta līdzekļiem. Elka Drau kung, kungs ir uh, referents. Tā tad sākam balsot par 159. grozījumu, kurš par pret atturas noraidīts. Tagad balsojam par kompromisu A. Ta, šeit ir balsojums pa daļām. Kurš pa pirmo daļu? Pirmā daļa ir visa sadaļa, izņemot otro punktu. Kurš par? Pret? Atturas? Man šķiet, ka pieņemts. Vai mēs pārbaudīsim elektroniski tomēr? jo uh, tas būs ļoti uh, svarīgi turpmākam balsojumam. Tātad sākam pārbaudas balsojumu elektroniski. Hanno votato tutti? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 50 eh, deputāti ir klāt, 48 balsoši, 32 par, 16 pret, neviens nav atturējies. Tā tad pirmā kompromisa A daļa ir pieņemta. Tad mēs ķeramies pie otrās daļas par otro uh, apakšpunktu. Kurš par? Pret? man šķiet noraidīts. Bet uh, tomēr pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski par otro daļu. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 18 pār 30 pret. Neviens nav atturējies, tā tad noraidīts. Ķeramies pie trešās daļas. Tā ir uh, piektā apakšpunkta pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Tālāk. Jūs uh, redzat, uh, tas jau viss sarakstā ir jūs priekšā. Uh, tātad jūs redzat, par kuru grozī, kur grozījumu atkritīs. Es nelasīšu tos visus, ja vien jūs nevēlaties, lai es tos lasītu. Tātad mēs varam pāriet pie B kompromisa. Kas par B kompromisu? Pret? Atturas? Pieņemts? Tas nozīmē, ka 4. 64. atkrīt. Kompromiss C Tā tad, ja otrā daļa ir noraidīta, tad eh, mums nav jābalso par eh, C, mēs balsojam par, par J, kompromiss J, kurš par? Pret? Atturas? J, kompromiss ir pieņemts. D, kompromiss? Pirmais eh, punkts 149 Balsojums daļās. Pirmā daļa ir viss D kompromiss bez vārdiem, ieskaitot atkarību no uh, naftas un vārds uh, ceļi. 16. rindiņā, kurš par šo pirmo daļu pret atturas pieņemts. Tagad mēs balsojam par otro daļu. Kurš par? Pret. Man šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski par D kompromisa otro daļu. Taututī. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 23 par, 25 pret. Tā tad nav pieņemts. Otrā daļa ir noraidīta. Mēs pāriem pie trešās daļas, kur, kur ir vārds ceļš. Eh, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad kompromiss E. Iekšējā un ārējo izmaksu paredzēšana atkal balsojums pa daļām. Pirmā daļa atkal izslēdzot dažus vārdus, kurš par pret Apturas. Pieņemts. Otrā daļa tagad. Kurš par? Pret. Manuprāt, noraidīts, bet pārbaudīsim. Tātad sākam balsot elektroniski par e kompromisa otro daļu. Yeah. Chiudiamo? No, aspetta, no, no, no. Eh, ho un voto in più. Sociālisti atkal viens pa daudz balso. No, you have to lift your card. Izņemiet, eh, lūdzu, tātad vienam ir jāizņem karti no balsošanas mašīnas. Eh, beidzam balsot. 23 pār 25 pret. Noraidīts. Un tagad trešā daļa vārds ceļš, kurš par, pret, atturas pieņemts. F kompromiss. Atkal uh, dalī, uh, balsojam pa daļām. Pirmā daļa. Viss kompromiss uh, bez uh, vārda ceļš 2012. gada un klimatiskām izmaiņām. Tātad viss kompromiss eh, bez eh, vārda ceļš pirmajā punktā, bez 2012. Eh, gada un klimatiskajām izmaiņām. Un bez otrā punkta otrās apakšdaļas. Tātad, kurš par šo grozījumu attura, pret atturas pieņemts? Otrā daļa ir uh, vārds ceļš šajā tekstā. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tātad otrā daļa pieņemta. Varam pāriet pie trešās daļas. Uh, datums 2012. gads. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Ceturtā daļa. Uh, vārdi klimatiskās izmaiņas. Kurš par? Pret? atturas noraidīts. Piektā daļa, otrā punkta, otrā apakšdaļa, kurš par? Pret? Nav īsti skaidrs, mēs pārbaudam elektroniski. Tā tad balsojam elektroniski par piekto daļu šajā kompromisā. Sākam balsot. Eh, ir viens tagad no tautas partijas par daudz, kas balso. Ļoti labi, cerams, ka tas ir atrisināts. Beidzam balsot. 24 pār, 23 pret. Neviens nav atturējies, tā tad pieņemts. Sastādaļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Septītā daļa. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Mm -hmm. Bene, la settima l'abbiamo finita, adesso abbiamo l'emendamento orale mēs pabeidzām šo grozījumu, bet vēl ir Lichtenbergens kundzes iesniegs mutisks grozījums, un tas ir papildinājums kompromisam F. Tātad tur ir papildus teksts, teksts uh, kurš ir pār šo Lichtenbergens kundzes mutisko grozījumu, lūdzu. Kurš par pret? Apturas? Noraidīts. Ir vēl viens Lichtenbergers kundzes mutiskais grozījums, otrais grozījums, kur runāts par uh, ietekmes novērtējumu, kurš par? Pret? Atturas? Arī noraidīts. Vai gribat pārbaudīt elektroniski? Labi, pārbaudam elektroniski. Pārbaudam elektroniski, balsojam par Lichtenbergers otro mutisko grozījumu. Sākam balsot. Hanno votato tutti, sì, e chiusa la votazione. Beidzam balsot. 18 par, 29 eh, pret, 1 atturās, tā tad uh, noraidīts. G kompromiss, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. H, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. I kompromiss, kurš par? Atturas, pieņemts. Ar to mēs pabeidzam kompromisa grozījumus. Nē, nu varbūt vēlāk būs vēl citi kompromisi. 160. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Simt sešdesmit pirmais. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 162. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 163. Kurš par? Pret. Pārbaudīsim 163. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 19 pār 29 pret, tā tad noraidīts. 164. kurš par pret apturas un noraidīts. 165. kurš par pret apturas pieņemts. 166. kurš par pret apturas noraidīts. Argentina dove andiamo? Allora, questo qua. Si arriva al, al 12. Questi sono dati. Compromessa, yes, yes. Ok, andiamo alla, all'articolo. Tad mēs pārējām tālāk pie 12. grozījuma. 12. atkrīt, saka priekšsēdis. Itra 19. Savietojams ar kompromisu A. Sākam balsot. Tātad par Itra 19. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Mājas. Jā, kompromiss A, ja es nemaldos, tika noraidīts. Tas nozīmē, ka 11. Kā ir ar 11. grozījumu tādā gadījumā? Tas atkrīt. Jā, tā tad nav problēmas. Labi. Itre 20. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Arī noraidīts. 178. atkrīt. Vēl vasara, vesela virkne atkrīt. Andiamo nu al 198 secondo me. Perché il e Meyer Marco. Man šķiet 189. par to ir jābalso. 189. manuprāt, saka priekšsēdis. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Tālāk 200. Eh, Lichtenbergers, kurš par pret atturas noraidīts. 201. ir atsaukts, 202. kurš par 202. pret atturas noraidīts. 203. Uh, eh, atsaukts. Tālāk pa geogrāfisko aptvērumu 2004. kurš par 204. kurš pār pret atturas noraidīts. 205. kurš pār pret atturas noraidīts. 206. kurš pār pret atturas noraidīts. 207. kurš pār pret atturas noraidīts. 208. kurš pār pret atturas noraidīts.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 212. vai jūs gribējāt atgriezties pie tā? Labi, mēs pārbaudīsim elektroniski par 212. grozījumu balsojumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 18 par 29 pret. Tā tad noraidīts. 213. Kurš par? Pret. Atturas. Jūs šeit vinējāt gluži kā loterijā, Deveraks kundze, apsveicu jūs ar to. Tā tad nākošais atkrīt. Tagad mēs pāriem pie referenta 13. grozījuma, kurš par pret atturas pieņemts. 218. atkrīt, 219. atkrīt, itra 22. Balsojam par to. Es atvainojos. Jā, tā tad itra 22. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Tātad pārbaudam elektronisku balsojumu par itra 22. grozījumu. Tātad tutti sì, chiusa la verifica. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 24 pār, 24 pret. Neviens nav atturējies, tā tad nav pieņemts. Ļoti uh, pretrunīgs jautājums. 14. kurš par? Pret. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Man šķiet, ka diezgan eh, līdzīgs rezultāts. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 25 pār, 22 pret, neviens nav atturējies, tā tad pieņemts. 220. Eh, kurš, eh, tur ir arī papildinājums, tas ir kā papildinājums 14. kurš par, pret, atturas man šķiet nolaid, noraidīts. No. It's rejected. No, it's ah, is rejected, è stato approvato, ok. Allora, il 15 eh, del relatore. Tālāk, 15. grozījums. Uh, eh, 221. un 222. un kurš par, kurš pret atturas pieņemti visi grozījumi šiem. Kas nozīmē, ka Ferber eh, grozījums atkrīt 16. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 224. atkrīt. 225. Mutiskas grozījums. Vartmans Kolsūkundze iesnieguši šai sakrībā mutisku grozījumu. Tātad es eh, to nolasīšu. Izmaksas, kas saistīts ar eh, infrastruktūru, it īpaši eh, ikmēneša maksa nebūs lielākā 10% no gadskārtējās maksas. Un Eh, dienas maksājums nevar būt lielāks kā 2% no ikgadējā maksājuma. Tā tad tāds ir apmēram šis mutiskais grozījums. Redaktori. Pārējie redaktori. Dank u wel, voorzitter. Um, ehm, hebben eh, hier gisterenavond nog... Uh, Šeit vēl komentārs ir. Dit amendement. Uh, ik heb nog meegeholpen. Ja, priekšsēdētāji. tas, kas ir, es esmu arī piedalījies šī formulējuma mm, izveidošanā, un tiešām varētu atbalstīt tomēr. Ja mēs tādu pat domājam par to, ka šis ir iesniegts beidzamā brīdī, un savukārt sākotnējais grozījums vairs tad nebūtu spēkā, nu, es tomēr ierosinu, ka mēs šo mocisko grozījumu noraidām. Un pēc tam meklējam labāku risinājumu līdz plenārsēdēju jo uzskata, ka šobrīd ir, nu, nav īstais mirklis vairs nāk klājā šādiem. Un tādēļ tagad ierosinu to noraidīt, bet lūdzu par to mums aizlem. To the, to es neiebilstu balsošanai par grozījumu, bet uh, mans uh, priekšlikums un padoms būtu neatbalstīt to šobrīd, uh, bet labāk vēl pārskatīt to pirms balsojuma plenārsēdē. Priekšsēdātājiem nav mikrofons ieslēgts. So there is no objection to the fact. Tā tad nav nekāda iebilduma pret faktu, ka mēs balsojam, mēs balsosim par šo grozījumu, bet jūsu ieteikums ir tāds, neskatoties uz eh, to, kāds būs rezultāts, mums ir jāpārdomā šis eh, jautājums, šī problēma, tā tad eh, pirms plenāras sēdes. Tas būtu tikai normāli. Labi. Tādā gadījumā mēs balsojam par uh, Henis Plašarts un Jensens grozījumu ar mutisko grozījumu. Tātad tas ir modificēts uh, variants sākotniem grozījumam. Tātad sākotnējā grozījuma izveidotāji mani tagad pilnvarojuši panākt to, lai paliek spēkā sākotnējais grozījums. Nu, un to es, protams, arī atbalstu. Un tagad, protams, par to ļoti aktīvi neiestājos, bet esmu gatavs tad plenārsēdi meklēt citu risinājumu. Tad balsosim. Like to... Bet tādā gadījumā es gribētu, lai jūs pieturties pie solījuma, ka mēs atradīsim risinājumu, jo šī tēma ir ārkārtīgi būtiska un te ir nepieciešams risinājums. Bene, allora, in mancanza... Labi. Tad mēs balsosim par uh, eh, Henis Plašārts uh, eh, grozījumu, par tādu, kāds tas sākotnēji tika iesniegts, un mēs ņemsim vērā šeit nu pat sākušās debatas. Un nākošajā balsošanas fāzē mēs ņemsim vērā Bortmans Kols kundzes ierosinātā. Tātad 225. bez mutiskā grozījuma, kurš par pret apturas man šķiet, ka pieņems, bet pārbaudam elektroniski, lai mēs būtu pilnīgi droši. Tātad sākam balsot elektroniski par 225. grozījumu. Atkal no tautas partijas viens par daudz. Beidzam balsot. 28 par 17 pret, 3 atturās, tātad pieņemts. 226. un 227. atkrīts, 17. Uh, kas ir identisks 228, 229, 230, 231 un it ir 23. Uh, balsojam par tiem, kurš par, pret, atturas pieņemts. Itra 24. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tā tad mēs nonākam pie 232. kas ir identisks ar Vatanena grozījumu, kas ir atsaukts, bet mums ir eh, jābalso par 232. par pret atturas noraidīts. 234. Līdzfrīd grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Certamente approviamo il, la verifica del 234. Lūdzu, tātad par Laisfrīdu vēlreiz. Elektroniski. Vai visi nobalsoja? Atkal viens par daudz no Eiropas tautas partijas. Labi, tagad beidzam balsot. 25 par, 23 pret. Pieņemts. Laisfrīds pieņemts. Turpinām. Grozījums 252. 152 pants, tātad 7b, Jašempauska grozījums. Kurš par? pret atturas šķiet, ka noraidīts. Bet pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot par 252. Varmans Paulis Jezempalski grozījums. Viss nobalsoja. Beidzam balsot. 22 par 26 pret. Noraidīts. Tālāk 253 par pret atturas noraidīts. 254 atkrīt. 262 Albertīni un citi par pret atturas pieņemts. 19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 264. Nākamais Lichtenbergs. Kas, kas pārpret atturas norādīts? 266. Ferrari. Pat pirmo daļu, jo otrā daļa ir atkritusi, jau atkritusi. Tātad Ferrari, kas ir identisks ar Albertīniju, un citu ziņojumu mēs balsojam par, pret, atturas pieņemts. 268 par, pret, atturas pieņemts. 270. Un arī 271 identiski par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Tālāk, eh, tātad elektroniski balsojam par šiem diviem. Viss nobalsoja. Beidzam balsot. 19 par 26 pret. Noraidīts. 279 Stokman par pret. Atturies. Pieņemts. Kas nozīmē? 273 atkrīt, 27, 274 tālāk. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 275. Par. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 276 atkrīt, 277 groši par, pret, atturas, pieņemts. Nozīmē 278 atkrīt, 279 Maijers Markovs par, pret, atturas, noraidīts, 280 par, pret, atturas, noraidīts, 281 par šiem diviem kopā par pret atturas noraidīts. 283 Laisfrīds par pret atturas noraidīts. 20 par pret atturas noraidīts. Divi astoņi pieci un divi astoņi seši ir identiski, tad par pret Šķiet, ka pieņemts, bet labāk pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. 46 balsojuši, 24 pār, 22 pret. Pieņemts. Tālāk. 287 par. Pret atturas noraidīts. Tālāk Albertīnī Kavranski Ferrari 288 par pret. Nu šķiet, ka noraidīts. Gribat pārbaudīt? Lūdzu. Sākam balsot par 288. Viss nobalsojuši, jā. Beidzam balsot. 25 par, 21 pret. Pieņemts. 289 atkrīt. 290 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Gan tas paskvāli. Mukeru 291 par pret atturas pieņemts. Tālāk. Divi, deviņi, divi. Divi, deviņi, divi. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Divi, deviņi, trīs. Par. Pret noraidīts. 994 par pret atturas noraidīts. 995 par pret atturas noraidīts. 96 par a, identisks ar šiem Bloklandu un Jakobs par pret. Šķiet, ka noraidīts, bet lūdzu pārbaudām elektroniski. 296, 297 un 298. Vai atkal Jāžambauskī kungs, vai atkal kāds ir lielks no jūsu politiskās grupas? Izvēlieties, kurš lai nebalso. Beidzam balsot. 22 par, 25 pret. Neviens neaturas. Noraidīts. Tālāk. 299. Vasipataki identisks arī tre 27 par pret atturas noraidīts. Laklants 300 par pret atturas pieņemts. 301 atsaukts. Basipadaki 302 atkrīt, jo tālāk 303 par pret atturas noraidīts. 304 identiski ar 305 par pret atturas noraidīts. Laikrīt 306 par pret atturas noraidīts. 307 laikrīt par pret atturas pieņemts. Nākošais atkrīt 3-1-0 Ferrari par pret atturies. Noraidīts. 3-1-1 par atturies pieņemts. Vaterens 3-12 par pret atturies. Šķiet pieņemts, bet pārbaudām elektroniski. Vartenen 300. Vai visi nobalsojuši? 48 balsojuši, 25 par, 22 pret. Pieņemts. 313 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 309 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 304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 un Ferraris pašas grozījums atkristu, ja pirmā daļa ir noraidīta. Bet pēc tam. Tagad 316 un 317 kopā par pret atturas noraidīts, bet pārbaudām elektroniski. Un viss nobalsojuši? 45 balsojuši, 17 par, 58 pret. Skaidrs, ka nodā, noraidīts. 3-0 par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk 3-2-1. Lichtenberg. Kas ir identiski ar 3-2-2, kurmē par pret, atturas, noraidīts. Trīs, divi, četri, tālāk, par, pret, atturas, noraidīts. Trīs, divi, pieci, identisks ar trīs, divi, seši, par, pret, atturas, noraidīts. Trīs, divi, septiņi Degrandes par pret atturas noraidīts. Pārbaudām. Lūdzu. Pārbaudām. 327. Sākam balsot. Viss nobalsoja. Pēcam balsot. 22 par, 26 pret. Noraidīts. 327. 328 noraidīts. 329 par pret atturas noraidīts. 330 gurmē par pret atturas noraidīts. 331 par pret arī šo pārbaudām. Tātad 331 Tekrandes Paskal Kvēro pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. 26 par, 22 pret. Pieņemts. 332. Atkrīt. Tālāk 333. Ir identiski 334 par pret. Šķiet, ka pieņemts. 334. 5 par pret atturas pieņemts. 336 par pret atturas noraidīts. Tālāk. Pats ir patāki 3, 4, 4 par pret Pieņemts. 3, 4, 5. Vartman kolis. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 3, 5, 6. Identiska 3, 4, 7. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 3, 4, 8. Plaklands. Par pret. Šķiet, ka noraidīts. Lūdzu, pārbaudām. 3, 4, 8. Viss nobalsoja. Beidzam balsot. 20 par 27 pret. Noraidīts. 3, 5, 0 par pret. Atturas. Noraidīts.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 atturas noraidīts. 22 par pret atturas noraidīts. 354 par pret atturas un ir noraidīts. 355 par pret atturas noraidīts. Tālāk daudzi grozījumi atkrīt. Mums viss ir lapā jāpašķir. Tālāk infrastructure charge. Iegla 374 par pret atturas noraidīts. 375 par pret atturas noraidīts. 376 par pret atturas noraidīts. Noraidīts. 377. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 378. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Starp, ka mēs savas šobrīd zvaigžņu stundu. Nu jā, 23. Atkrīt, ne? 382. Kostā. Identiskas ar Albertīnī par pret atturas pieņemts. Labi. 3, 8, 5 viegli par pret atturas noraidīts 2-4 par pret atturas pieņemts. Nākamais atkrīt. Tāpēc arī cik kā atkrīt tikā. Trīs deviņdesmit atkrīt. Tātad referenta grozījums 3.90 25. Tātad 25. grozījums, kas ir um, attiecināms uz pirmo pantu. Tātad kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 394 par pret atturas pieņemts.

423 ir tikai papildinājums grozījumam. Līdz ar to mums ir jābalso par 423. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Paldies, Vartmēs Kolas kundzei. Tālāk. Tālāk 424. Tāpat kā Alessandrs. Kas pat? Pret atturas noraidīts. Tālāk nākoši atkal atkrīt. Četri divi astoņi par pret atturas 33 par pret atturas pieņemts. 74 par pret atturas pieņemts. Nākošais šķiet atkrīt. 305 par pret atturas pieņemts. Rak atkrīt. Tad 4, 4 atkrīt. Tālāk arī atkrīt. Tālāk. 450. Plašāk Jensen. Par. Plē, pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk atkrīt. Šeit ir 5, 8, Ajala Sender par pret atturas noraidīts. 4, 5, 9, Kanīgs Plašiņancim par pret atturas pieņemts. 460 par pret atturas noraidīts. Tālāk pāršiem dažas lapas. kuras ir atkrīt, atkrīt, atkrīt. Tālāk Leihfrīds 49 4. Vortman Kola, Jošambalskis 488. Par pret atturas noraidīts. Tālāk. 494? Nē. 489 par pret noraidīts. 490 laikrīts par pret atturas noraidīts. 491 par pret atturas noraidīts. Tālāk nebalsojam par nākošajiem. Šeit 94 tālāk par. Atturas noraidīts. 495. Ailsender par. Pret. Atturas noraidīts. 496 par. Pret. Atturas noraidīts. Nebalsojam par 997 498 par pret atturas. Šķiet noraidīts, bet lūdzu pārbaudām. Pārbaudām 498. Hanis plašo ķenzeni. Viss nobalsoja, tad beidzam balsot 23 par, 25 pret. Noraidīts. Tālāk 499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 atturas noraidīts. 504 par pret atturas noraidīts. 505 par pret atturas noraidīts. 506 par par varbūt konts atkrīt. Arī ar citu kolēģi iesniegtiem grozījumiem tas viss atkrīt. 507 tad līdz pat 514 atkrīt, tālāk 555 par pret noraidīts, 516 par pret atturas noraidīts, 517 par pret atturas noraidīts. Nebalsojam par 508, tālāk 5, 1, 9. Identisks ar Jakobs 502 par pret atturas noraidīts. 51. Evans var. Pret. Atturas. Noraidīts. 39. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 523. Par. 52. Atvainojiet. Noraidīts. 40. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 5, 2, 3. Par pret atturas. Nē, esmu pārliecināts. Šķiet, ka nor, noraidīts, bet pārbaudām elektroniski. Il colpo d'occhio. Votato tutti? No, ha respinto senz'altro, ma non... Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsojumu. 20 pār, 25 pret, tātad noraidīts. Par 41. mēs nebalsosim. Nākošais atkrīt līdz 529 par pret atturas noraidīts. 530 atkrīt, 42 gero par Jā, lūdzu. Es tikai gribēju pajautāt, pirms mēs Tālāk turpinām par šo te 512 un 513 par pielikumiem un 108. Mēs neesam par tiem balsojuši. Kāpēc? Jā, Mums tā tad sarakstā bija šis kompromiss paredzēts. Es domāju, ka tas atkritīs. Un nedomāju, ka mēs daudz ko varam izdarīt ar šo 412 un 413. Tā tad mēs tālāk uh, turpinam. Uh, Vai mēs ba balsojam par Grandes Paskala Kveiro par, pret, atturs, noraidīts? Tikā at atkrīt, noņemts no balsojuma. 44 līdz 46 atkrīt, 47 arī kosta, 48 arī atkrīt. Nu, Tad itre viens ir nākošais pār, itre viens pār, pret, pieņemts. 49 laikfrīds par, pret, atturas, noraidīts. 50 raks par, pret, atturas, pieņemts. 51 Panajopolus, kas joto par, pret, atturas noraidīts. Itre 2 par pret atturas noraidīts. Itre 3 par pret atturas noraidīts. 52 tikā tāpat kā itra 4 par pret atturas noraidīts. Viens referents par pret atturs pieņemts. Un tas nozīmē 53 atkrīt. Enis Plašāds 54, Ferbers, Laihvrīts, Lichtenbergers. Tas pats attiec uz Mājieru Marko un Itra 5. Tā tad otrais grozījums referents par pret atturs pieņemts. 3 referents par pret atturas pieņemts. 60 Varmans Kals Jacimbalski par pret atturas atkal pieņemts. 61, 63 atkrīt. Ceturtais grozījums referents Sterks 66. grozījums ir 7. par 66. Sterks. Ja kompromiss pieņemts, tad atkrīt, bet otrā daļa nav pieņemta. Par, pret, atturas pieņemts. 67. atkrīt, 68. Liktenbergers par, pret, atturas noraidīts, 5 referents par, pret, atturas pieņemts, 69. atkrīt, 70. atkrīt, 71. laifrīts par, pret, atturas noraidīts. Tālāk. Sep... Sestais referents savienojums ar kompā par. Viens ir pieņemts. Mēs balsojam par numuru 6 re, no referenta. Savietojums ar kompā pār pret atturas pieņemts. Tas nozīmē, ka nākošais atkrīt. 78. dokuments par pret atturas pieņemts. 79. laikfrīds par pret atturas noraidīts. Ītras 6 par pret atturas noraidīts. 80. laikfrīds par pret atturas noraidīts. 81. zīle atkrīt, un tātad 7. referents arī, Stokmans 82 arī, 83 Stokmans nākošais, kas par pret atturs noraidīts. Un tad viss tālāk atkrīt. 109 ir mūsu nākošais balsojums. 109. Faktiski mums ir 103 tomēr jābalso par. Tātad Vortmans Kols Jācimbalskī pret atturas noraidīts. 109. Vortmans Kols Jacempalski par, pret, atturas, noraidīts. 110. Kosta par, pret, atturas, pieņemts. 1, 1, 1, atkrīt. 1, 1, 2 laikfrīds par, pret, atturas noraidīts. Raks 25, 26, 85, 86 bija noraid, noraidīta, 20 pieņemts, tā kā mums te ir jābalso. 113 raksts par, pret. Atturs pieņemts. <clears throat> Tas nozīmē, ka 114 no Kostas atkrīt un 115 Vairs Markovs un Gurmais un Henris Plašerts. Tad, tad tālāk mums ir 119 Laifīts par, pret pret atturas noraidīts 1-2-0 Ferbers, 1-2-1 Šuts, 1-2-2 par, pret, atturas noraidīts 1-2-3 De Grandes Paskals Kveiro par, pret, atturas noraidīts 1-2-4 Grošs par, pret, atturas pieņemts Itra 9 par, pret, atturas, noraidīts. Kosta 125 par, pret, atturas, pieņemts. 126 terks par, pret, pieņemts. 127 Vortmans Kols ir Cebovski par, pret, atturas, pieņemts. 1, 4, 3, atkrīt. Barsīpa tā Kītre un tālāk Jēgle 128 pār pret atturas noraidīts 129 Ferbers un 130 un 131 pār pret atturas noraidīts Itra 10 pār pret atturas noraidīts Itra 11 pār pret atturas pieņemts un tālāk tālāk atkārt krīt un ejam uz nākošo lapu. Sterks 141 par pret atturas pieņemts. 142, 142, 144 un 150 Lichtenberga itre identisks par pret atturas noraidīts 151 Fortmanas kols Jacimboski par, pret atturas pieņemts 152, at, 152 atkrīt un 153 grošs 154 Lichtenbergers par, pret atturas noraidīts. Tas nozīmē, ka mēs tagad balsojam par rīta 15 par, pret atturas noraidīts noraidīts arī Liktenbergers par pret atturas noraidīts. Itre 16. Itre 16 par pret atturas noraidīts. Jēgle 156 par pret atturas noraidīts noraidīts. Desmit referents par pret atturas pieņemts. 157 laikfrīds atkrīt, tāpēc, ka desmitais ir pieņemts, 158 Ajala Sender par pret atturas noraidīts. Itre 17 par pret atturas noraidīts. Un tālāk es piedāvāju balsot uh, par gru, eh, visu šo piedāvājumu ar grozījumiem. Sākam balsojumu. Viens papildus no EPP balso. Vai viss ir nobalsojuši? Slēdzam balsojumu. 47 balsoja, 31 pār, 16 pret, neviens nav atturējies, tā tad ir pieņemts dokuments. Un mēs ķeramies pie nākošā balsojuma. Tā tad likumdošanas rezolūcija, sākam balsojumu. Atkal mums ir viens papildus EPP dalībnieks. Visi ir nobalsojuši, jā, nu tad esam beiguši balsojumu. 46 balsoja, neviens neatturējās. 32 balsoja pār, 14 preti, tātad mēs esam beiguši balsojumu un mani apsveikumi referentam. Un arī apsveicu visus tos ar uh, ļoti lielo darba ieguldījumu, lai mēs varētu šo balsojumu veikt. Bet tagad lūdzu nepazūdiet, esiet pacietīgi, jo mums vēl ir galīgais balsojums. Lūdzu, nepazūdiet. First vote on the 12 compromise amendments. So we vote the compromise, ok. Metto in votazione, per favore, votiamo sul rapporto di iniziativa on greening of transport internalization external cost. Tātad balsojam par pašiniciatīvas ziņojumu par vidē nekaitīgāku transportu ārējām izmaksām Jacem Balskim referents. Sāksim. Par kompromisiem sāksim balsojumu. Lūdzu, esam uzmanīgi, koncentrējamies. Laikfrīd kungs, lūdzu. Tātad par pirmo kompromisu. Kas par pret atturas pieņemts? Otrais kompromiss par pret atturs pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturs pieņemts. Piektais, ceturtais kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturs pieņemts. Sastais kompromiss Balsojums pa daļām. Pirmā daļa. Calls on the commission un tā tālāk, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa. Pārējā teksta daļa par pret atturas arī pieņemts. Tālāk septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas atturas pieņemts. Devītais kompromiss. Pārbaudīsim astoto, sākam balsojumu par astoto kompromisu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsošanu. 40 balsoja, 22 pār, 17 pret, tātad pieņems 9. kompromiss par pret, atturas, pieņemts. Desmitais kompromiss balsojums par daļām. Pirmā daļa is disappointed un tā tālāk. Līdz extensive work par pret. Mums jāpārbauda, man tā šķiet. Pirmā daļa. Vai Visi ir nobalstojuši. 38 balsoja, tā tad mēs esam beiguši balsot. Un, un par otro daļu pārējā teksta daļa. Pieņemts par pret pieņemts. 12. kompromiss atkal pa daļām balsojam. Pirmā daļa notes un tā tālāk, kas taisī par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa and secondly leads member state discretion, kas par, pret, īsts skaits nav pārbaudām. Otrā daļa. 12. kompromiss. Vai visi nobalsojuši? 40 balsoja, 41 balsoja, 19 pār, 22 pret. Otrā daļa nav pieņemta. Trešā daļa mums ir pieņemta. Un tā esam pabeiguši balsojumu par kompromisiem lūdzu mirkli, dodiet man. Un tagad balsojam par desmito pār pret atturs atkrīt. Vēlties pārbaudīt, labi varam. Desmitais. Beidzam balsojumu. 17 pār 24 pret, tā tad noraidīts. 14 Litenbergers, kas pār? Pret, atturas, noraidīts. 15 Alisandro par pret atturus pieņemts. 19. Severī pār, pret, atturas, noraidīts. 33. Tišanē par pret atturas noraidīts. 32. Liktenbergers par pret. Man liekas, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. 32. Lichtenbergers. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsojumu. 25 pār 17 pret, tā tad pieņemts. 32. Lichtenbergers pieņemts. 39. ir nākošais Lichtenbergers pār 17 pret atturas noraidīts 40. savadī par pret atturas noraidīts 41. Liktenbergers par pret pārbaudīsim sākam balsojam 41. Liktenbergers. Visi nobalsojuši. Slēdzam balsojumu. 42 balsoja, 9 par, 33 pret. Nu, žēl, bet tā ir. 64. Ajala Sended. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 65. Ajala Sended par? Pret. Atturas pieņemts. Laifrīds 71. par pret atturas noraidīts. Alkadruī 72. par pret atturas. Es domāju, ka noraidīts. Vēlamies, vēlaties, lai pārbaudu. 72. alkadruī pārbaudam. Beidzam balsot. 24 pār 18 pret, tātad pieņemts. Tas nozīmē, ka 73. atkrīt. 74. kurš par pret atturas noraidīts. 75. kurš par pret atturas pieņemts. 77. Un tāpat arī 78. Identiski, kurš par pret atturas pieņemts. 76. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Pirmais. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Otrais. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Gribat pārbaudīt elektroniski par otro grozījumu. Labi, mēs pārbaudam elektroniski. Apsvērums, otrais grozījums. Vai visi nobalsojuši? Jā, 42 deputāti balsojuši, 18 par, 24 pret. Tātad, jā, Jums taisnība noraidīts. Tas nozīmē, ka mums jābalso par trešo grozījumu, kurš par pret. Vai jūs gribat pārbaudīt elektroniski? Labi, pārbaudam. Pār trešo grozījumu tātad balsojam. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. skaidri redzams, ka noraidīts. Es arī jūtos nedaudz noraidīts. Ceturtais, kurš par, pret, apturas noraidīts. Piektais, kurš par, pret, apturas noraidīts. Sastais, kurš par, pret, apturas pieņemts. Astotais, kurš par, pret pret atturas noraidīts. Devītais, kurš par pret atturas noraidīts. Septītais, kurš par pret atturas noraidīts. Un galīgais balsojums. Sākam balsot par eh, dokumentu kopumā. Avete votato tutti? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 42 balsas kopā nodots, 26 par 16 pret, neviens nav atturējies. Sveicam Jāžam Boska kungu un ziņojums ir apstiprināts. Yeah.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 Alors, on va reprendre nos travaux. Mēs turpināsim darbu. May I ask everybody take their own Lūdzu, ieņemiet vietas. Mēs uh, turpināsim darbu. Un il with point 12, action plan on urban mobility. Mēs tagad apspriedīsim 12. darba kārtības uh, punktu, tas ir ziņojuma projekts par rīcības plānu attiecībā uz mobilitāti pilsētās. Jūs savu arī referents, un es dodu jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, gribētu prezentēt jums šo ziņojumu, kurš, jāsaka, ir tās diezgan īpašs, jo uh, droši vien jūs zinat, ka tas ietilpst Uh, komisijas uh, iniciatīvā, šīs iniciatīvas ietvarā. 25. Uh, septembrī 2007. gadā tika publicēta zaļā grāmata, un 2008. gadā tika izstrādāts attiecīgs parlamenta ziņojums, un Rēnies Raks bija atbildīgais referents par šo parlamenta ziņojumu. Kā jau parasti, zaļā grāmata komisijas līmenī izvirzīja mērķi gūt informāciju, tātad viedokli no iedzīvotājiem, no dažādām pusēm, un pēc tam bija doma izstrādāt rīcības plānu, un ar to arī Žaks Baro komisārs nāca klajā. To iestrādājot dažādos dokumentos un norādot uz nepieciešamību darboties tieši pilsētvidas mobilitātes ziņā. Rīcības plāns, kas tika uh, izsludināts uh, uh, no sākuma septembrī, oktobrī, novembrī, tātad šis uh, plāns tika visu laiku atlikts un uh, tika nosprausts datums. Uh, 10. decembris, galīgais datums. Un uh, uh, mēs bijām nozīmējuši jau uh, uh referentu uh, attiecībā uz šo rīcības plānu, bet mēs saņēmām informāciju, ka viņiem ir zināmas grūtības un eh, ka varbūt to vajadzētu tomēr publicēt kaut kad tikai janvāra sākumā. Tad mēs esam pieņēmuši lēmumu diezgan tādu īpašu, eh, pašiem apsteigt šo komisijas rīcības plānu un eh, izstrādāt ļoti neparastu parlamentu pašiniciatīvas ziņojumu, jo Mēs, principā, ierosināsim komisijai un uh, padomēji uh, šo mobilitātes uh, plānu mūsu kompetences ietvaros. Gribētu norādīt, ka uh, šī nav vienīgā dīvainība šajā procesā, jo joprojām mēs neesam saņēmuši zaļās grāmatas konsultāciju rezultātu, uh, kas joprojām ir tikai komisijas rīcībā zem tāda kā komisijas embargo. Tas nozīmē, ka mums ir bijis jāstrādā bez šiem elementiem, bez uh, konsultāciju rezultātiem, uh, lai mēs nāktu rīcī, klajā ar savu uh, rīcības plānu. Kāda ir loģika šim pasākumam? Es gribētu pateikties visām politiskajām grupām kopā, jo, kā es teicu, situācija bija ļoti uh, neparasta. Uh, jo uh, parlaments jau bija izpaudis savu domu uh, rezolūcijā par zaļo grāmatu un gaidīja tālāku rīcību. Uh, tātad šīs mūsu rīcības mērķis ir pirmām kārtām, zināmā mērā, protestēt attiecībā uz komisiju un tās uh, bezdarbību. Un uh, zināms mierinājums mums bija izstrādājot šo pašu savu rīcības plānu un tāpat uh, laikā uh, Uh, izrādījās, ka janvāra sākumā komisija tikai pauda lielu interesi par šo tēmu, uh, nāca klajā varbūt ar dažām sašķeltām iniciatīvām, bet uh, nebija nekāda konkrēta rīcības plāna un arī tādu mēs neredzam pie apvāršņa. Tātad mērķis šobrīd ir nākt klajā ar pēc iespējas uh, konkrētāku, operatīvāku priekšlikumu, lai varētu vismaz uh, politiskā uh, ziņā, jo varbūt juridiski mūsu ziņojumam nav nozīmes, bet tātad, lai mēs izraisītu kaut kādu akciju no komisijas puses. Kāpēc mēs domājam, kāpēc iniciatīva no komisijas puses būtu nepieciešama? Tas ir pirmkārt tāpēc, ka jūs jau zinat, transports ir. Uh, Uh, kopīga uh, kompetences sfēra Eiropas Savienības līmenim un dalību valstīm. Jūs uh, zinat jau, ka tas ir viens no koplēm un procedūras jautājumiem, kas ir viena no būtiskākajām sfērām. Mēs nevaram ignorēt pilsētu transportu, jo 60% mūsu iedzīvotāji dzīvo pilsētās un 80% izmanto pilsētu transportu un Mēs nekādā gadījumā nevaram ignorēt uh, šādu apmēru uh, parādību. Otrais iemesls ir tāds. Mēs balsosim par um, klimata paketu decembrī. Um, valstu vadītāji tātad sevi sveica par šīs klimata paketas pieņemšanas un uh, tādā ziņā, tātad decembrī balsojot šo, par šo paketu, zūd atkal it kā šis apvārsnis, atkal šis izvirzītājs plāns par darbu pie transporta. Uh, Un e, Tāpēc mums ir tiesības, es domāju, rīkoties, e, rīkoties kādā veidā. Tēma ir ārkārtīgi delikāta, jūtīga, jo e, pilsētu transporta organizēšana un pilsētu mobilitāte ietilpst vietējo un reģionālo varas iestāžu kompetencē. Un nekādā gadījumā nedrīkst nerespektēt šo suverenitātes principu, un Eiropas Savienība nevar uh, Uh, uzlikt uh, kaut kādas prasības. Uh, jo šāds vispārējais kaut kāds lēmums vai princips būtu jebkurā gadījumā pret suverenitātes principam un dažādības principam. Tātad pirmais princips, tāpēc mums ir, lai tiktu pilnībā un absolūti respektēt šis subsidiātāts princips. No otras puses, mēs uzskatām, ka tāpat laikā kā daudzās citās jomās Eiropas Savienība var tomēr pievienot šo papildus vērtību, kāda tad tā būtu? Pirmām kārtām, labāk uh, būt informētāji, labāk izmantot šīs pilsētu transporta iespējas, uh, kuras uh, statistiski, kā to pierāda dati, ir uh, nepilnīgi izmantotas. Otram kārtām veicināt labākās prakses apmaiņu, darīt tā, lai pilsētu transporta tīkli un uh, transporta organizētāji varētu veikt uh, pastāvīgu dialogu. Un uh, ir uh, tātad pirmā daļa, kurā ir ietverti šie galvenie pasākumi, tāpat arī internetu izmantošana pilsētu transporta attīstībā. Mēs norādam arī uz labākās prakses apmaiņu, uh, tāpat arī šo dialogu starp pilsētu pārvaldēm un transporta organizētājiem. Ir nepieciešams tāpat uzlabot arī statistiku Eurostat līmenī, un šeit es runāju, ka uh, Nav runa, ka mēs izveidot vēl nezinu kādu ento Eiropas aģentūru šajā tēmā, bet vienkārši visi operatori varētu iesaistīties uh, un izmantot jau esošos uh, informācijas tīklus. Uh, tālāk nepieciešams attīstīt civitas programmu, programmu, kas arī ļautu labāk veikt šo prakses apmaiņu un varētu komisijai dot iespēju izsludināt dažādus jaunus, inovatīvus konkursu piedāvājumus. Bet mēs vēlamies, lai šāds plāns arī būtu Tāpēc, eh, lai tīri tāds pedagoģiskais efekts būtu uz sabiedrību, jo eh, mēs eh, paredzam tādu īpašu mobilitātes dienu ar īpašu balvu. Tātad ir nepieciešams padarīt visas šīs lietas, šīs tēmas labāk saprotamas. Otrā tēma, otrā doma būtu, ka nepieciešams optimi, optimizēt transporta formas. Tā tad jādomā ne tikai par transporta veidiem, bet Un nevar teikt, ka, teiksim, mēs dodam priekšroku automašīnām vai dzelzceļiem vai kā, bet vajadzētu domāt par pārvietošanās sistēmām, par mobilitātes sistēmām, jo šobrīd tās ir diezgan tādas fiksētas. Uh, Un katram transporta veidam, tā teikt, ir sava konkrēta vieta. Protams, eh, tas attiecas uz individuāliem transporta līdzekļiem, uz eh, publisko transportu. Jādomā tāpat arī par tālāku gājēju plūsmu un celiņu attīstību un eh, velotransporta attīstību. Tāpat jādomā arī starp līdzsvaru, lai būtu līdzsvars starp transporta sistēmām un zaļajām zonām un tā tālāk. Un mēs tātad nākam klajā ar priekšlikumu. Uh, Eh, ka Eiropai vajadzētu tādu veicinošu attieksmi pieņemt, ne preskriptīvu, regulējošu, bet, kā es teicu, Eiropai vajadzētu tādu aicinošu attieksmi uh, definēt. Varētu izsludināt, kā es teicu, dažādus eh, projektus, varētu darboties arī struktūra fondu ietek, ietvaros, vai arī aicināt, uh, kā piemēram, lauksaimniecība arī, teiksim, virzīties vienā vai citā virzienā, un Mēs domājam, ka tāpēc arī nepieciešama Eiropas programma pilsētu transporta jomā, kurā būtu aplūkots pilsētu transports, lai tas atbilstu uh, mums labi pazīstamai pilsētu videi, bet tomēr, lai tas būtu pārdomāts un vērsts vairāk uz to, lai mēs tāpat laikā ievērot arī klimata paketes mērķus, lai mēs tāpat arī ietver, iekļautos uh, nākošajā finanšu plānā. Uh, Eh, kas sāksies 2013. gadā. Un tāpat arī, lai varbūt izveid, būtu jauns eh, transporta projekts un lai būtu atvērtība šim visam projektam. Un svarīgākais ir, lai Eiropas Savienība varētu daļēji finansēt eh, pilsētu mobilitātes plānus un iespējas aglomerācijām, kurās ir vairāk kā 100 tūkstoši iedzīvotāji. Uh, aglomerācija, kur gribētu integrētu transporta uh, plānu, viņai nepieciešams, protams, arī loģistiskās uh, izmaksas un būtu nepieciešams, lai Eiropa palīdzētu nodrošināt šo integrēto pieeju un lai varētu finansēt to pilsētu vidas pārvietošanās plānu, izpēc plānu veikšanu. Jo, uh, protams, uh, šis uh, rīcības plāns nav kaut kāda direktīva vai regula, kaut kāds tāds uh, ārējs teksts, bet, uh, kā es teicu, nepieciešams nonākt arī pie uh, investīciju finansēšanas. Un, kā es teicu, vajadzētu sistematizēt attieksmi šīs transporta schēmas aglomerācijās, kurās vairāk kā 100 tūkstoši iedzīvotāji. Ir nepieciešams, kā es teicu, tieši tāpēc, lai notiktu labākās prakses un informācijas apmaiņas ar transporta organizētājiem, jāprasa komisijai, lai uh, teikt, lai tiktu veikta izpēta par tarifu integrāciju un uh, par lietotāju informāciju, jo ir uh, transporta veidi jāpadara pievilcīgi uh, lietotājiem, un uh, tur vēl ir lielas neaizpildīta roba šajā ziņā, šajā informācijas sniegšanas uh, jomā. Un lielais trešais punkts vai virziens, uh, tā teikt, šajā mūsu plānā ir uh, pētniecība un rūpniecības attīstība. Mēs ierosinam, lai tiktu izstrādāta Eiropas uh, standartizācijas un certifikācijas uh, politika pilsētu transporta veidiem. Tātad, lai tiktu energoefektivitāte ņemt vērā, drošība, attiecībā uz troksni nosacījumi, lai arī tiktu pildītas starpsavietojamības nosacījumi. Nos, Mēs ierosinam, eh, ka vajadzētu vadlīnijas, kas nosaka minimālos eh, pakalpojuma eh, kvalitātes principus. Mēs tāpat ierosinam, lai Eh, arī pilsētu transports tiktu iekļauts eh, Eiropas ekonomiskās atvesļošanas plānā. Kāpēc? Tāpēc, ka visur Eiropā ir nepabeigti darbi, eh, kuri ir tuliņ pabeidzami un realizējami. Un noslēgumā grib, mēs aicinam komisijai veikt vēl papildus pētījumus, varbūt arī izstrādāt vadlīnijas par pieredzi, kura vēl nav izvērtēta. Mēs gribam, lai komisija uh, veic pētījumu par uh, maksas uh, transporta zonām pilsētās. Tātad veikt tādu kā bilanci, izstrādāt bilanci par to, kas notiek, un tad varētu spriest atkal, vai nepieciešams vadlīnijas vai nē. Mēs domājam, ka nepieciešams izveidot uh, sabiedriskā transporta uh, biļešu pārdošanas punktus stacijās un lidostās tā, lai cilvēki varētu iegādāties šīs transporta pārvietošanās uh, biļetes. Uh, piemēram, no Ziemeļstacijas Parīzē, lai varētu iepirkt uh, metro biļetes, uh, Londonas metro biļetes. Un tas pats attiektos arī uz šādiem pārdošanas punktiem lidostās. Uh, Jādomā, kā es teicu, par šo eh, transporta plūsmu, tāpat jādomā par eh, gājējiem, par eh, velospēdu lietotājiem. Vajadzētu aicināt vietējās pašvaldības, lai tās nāk klajā ar iniciatīvām, nosakot uh, dienas bez automašīnām, un mēs varētu varbūt Eiropas līmenī šādu dienu noteikt. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem mūsu grupas eh, locekļiem, ēnu referentiem, kuri ir palīdzējuši izstrādāt šo ziņojumu. Šis nav personīgs ziņojums, tas ir eh, kolektīva darba rezultāts. Un, kā es teicu, tas ir ārkārtīgi um, atšķirīgs ziņojums. Es domāju, ka uh, šī tēma ir ļoti bagātīga, noteikti varētu būt daudz ieguldījumu, bet uh, Eh, šajā brīdī Eiropas parlaments eh, ir uzņēmies iniciatīvu tādā jomā, kur nav mūsu iniciatīvas tiesības. Tā ir komisijas eh, tiesība, un katrā ziņā, es domāju, mums nevajadzētu ielaisties lielās cīņās par grozījumiem. Tas nenozīmē, ka šai ziņojumā nebūs grozījumi, bet vajadzētu, tā teikt, ierobežot savus kaislības. Jāsaka, šī parlamenta iniciatīva saņēmusi lielu atbalstu. Mūsu atbalsta visi tie, kuri ir gaidījuši no komisijas šādu rīcības plānu. Eh, tātad pilsētas, eh, transporta organizētāji, policijas spēku un tā tālāk daudz un dažādas interesētās puses, kuras gaidījuši šo rīcību. Tāpat arī eh, transporta līdzekļu izgatavotāji, aprīkojuma izgatavotāji. Un mums tik tiešām ir tas gods, ka mēs esam pārņēmuši šo uh, iniciatīvas lāpu, un es domāju, ka šī darba rezultātā komisija nāks uh, klajā ar daudz ambiciozāku plānu, nekā varbūt sākotnēji tāda paredzējis. Paldies un atvainojos, ka aizņem tik daudz laika. Dank, und... Paldies, priekšsādātāji. Paldies arī referentam. Lielos vilcienos pievienojos tam, ko viņš teica. Un droši vien viņam, kā viņš pareizi norādīja, tas, ko viņš tagad te tekstā piedāvā, uh, Viņš jau to ir izrunājis arī ar ēnu referentiem ļoti pamatīgi, un līdz ar to tas ir saskaņots viedoklis. Līdz ar to tas, kas te ir iekļauts teksta dokumentā, jau ir gatavs, nu, tiešām mūsu vienotai nostāja. Gribu tomēr pasītrot. Šī procedūra, ja komisija nāk klājā ar institīvas ziņojumiem, bet ja viņi īstenībā to neizteno, un kavējas ar šādām svarīgām iniciatīvām, tad Eiropas parlamentam ir jārēģē un jāpasaka, mēs uzskatām, ka šāda iniciatīva ir jānāk un ir jārīkojas. Mēs cienām to, ka dalībvalstīm ar vienu savas un īpaši viena dalībvalsts ir tāda, kura pauž lielas bažas par visu šo lielo jautājumu. Kā Eiropa risina jautājumus, vai Eiropa ir jārisina urbānās uh, satiksmi, pilsētas satiksmi. Mēs to cienam un respektējam tomēr. Vai mums savos dokumentos būtu jāiekļauj šis arguments? Šobrīd tā ir. Visos dokumentos ir iekļauts un tiek it kā sākts jebkurš dokuments ar to, ka ievērot subsidaritātes principu, kas līdz ar to patur kā nacionālo kompetenci šo jautājumu, uh, Lūk, vai tiešām mēs tā varam teikt, ka ievaram ja subsidaritāti un Eiropas līmenī neko nedarīsim, lai risinātu Eiropas uh, iedzīvotāju satraukumu un problēmas? Tāpēc uzskatu, ka Eiropas pievienotā vērtība tajās lietās, kur mēs tiešām varam šādu pievienoto vērtību nodrošināt. Un arī Severinkungs aminēja daudzus um, piemērus, kas skaidri parāda, mēs vēlamies, lai tiktu ievērot subsidaritāti. Un ļoti precīzi jau arī runāju par to, ka nav jau runa par to, ka mēs tādu kaut kādas instrukcijas, receptes uzrakstīsim. Nē, bet mēs varam paredzēt, paredzēt zināmus bonusus, stimulu, kā var risināt atsevišķas lokālas situācijas. Līdz ar to mēs apliecinām savu cīņu subsidiaritātes principam, bet reizē arī akcentējam pievienoto Eiropas vērtību. Otkārt, ja mēs runājam par integrētu ideju, nu tad ir jāpanāk tā, lai nacionālajie plāni nodrošinātu ciešu sadarbību starp atsevišķiem plāniem, lai nebūtu tādi atsevišķi izolēti pasākumi. Un tāpēc es arī gribu uzsvērt, ka, ja mēs to neievērosim šo ciešo sadarbību, tad mēs nepanāksim vēlamo efektu. Un vēl mums ir jāpanāk, lai šī sasaist starp transporta politiku ar citām politikas nozarēm un citiem instrumentiem, netiks atstāt novārtā. Reģionālā politika, pētniecības politika un nemazāk svarīgi viss, kas šīs politikas tiešām virza, proti budžets, budžeta līdzekļi. Par to skaidri jārunā šeit. rūpniecībai, nozarei, tehnikai, mums ir jādod arī viņam spēcīgi signāli, kur mēs sakām, mūs, mēs sagaidām priekšlikumus no jums. Arī piedāvājot risinājumus dažādām pašvaldībām, kas saskaras ar nemitīgām problēmām pilsētā transportā. Es pateicos arī, ka Severinkungs jau norādīja, ka um, iepriekšējā darba dokumentu sagatavošanā, uh, kur tika jau pievērsta padziļināta uzmanība, un arī šoreiz pievērš uzmanību cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem. Mēs vēlētos arī līdz ar to pievienoties ar tam viedoklim attiecībā uz ļoti integrēto tekstu, kur mēs līdz ar to atbalstām komisijas nostājas, Tomēr katrs pats par sevi, manuprāt, ir gatavs nākt klājā 50, 100 dažādiem priekšlikumiem. Bet, nu, mums nevajag te ierakstīt vēlreiz 199 gaisa balonu šeit. Tas būtu pilnīgi lieki, kaut ko vienmēr atkārtot un tam līdzīgi. Mums tāpēc ir jārunā par integrētu pieeju, kopējo pieeju, kur mēs atspoguļosim savas komitejas nostājas. Un līdz ar to ņemsim vērā arī to darbu, ko jau esam iesākuši koleģiālā garā, diskutējot par šiem jautājumiem. Un tālāk komiteja izskatot, un tad um, līdz ar to atspūgļot vēlāk to no, nostāju plenārsēdē, mēs arī panāksim šādu kopējo parlamentu nostāju. Uzskat šī rīcības paketa ir tiešām svarīga, jo šī pilsēta transports un, um, ir būtisks jautājums tieši aktuāls mums visiem. Paldies! Jā, paldies Raka kungam. Tālāk vārds Krāmer kungam. Transports pilsētās ir tik svarīgs, mēs to visu labi zinām, ka tas ir atbildīgs aptuveni par 30% visam CO2 emisijām, bet jūs paskatieties, kas notiek tieši pilsētās, tad jau ir runa par 40%, ko no kopējām CO2 emisijām tieši rada transports. Un ja skatieties visas emisijas, ja visas citas izplūdes gāzes, tad aptuveni 70% no visādiem dažādiem izplūdes gāzēm, ļoti intīgām gāzēm rada tieši transports. Un lūk, Mēs jau vairs nerunājam par klimatu. Mēs pagājušo gadu un iepriekšo esam runājuši par klimatu pārmaiņām. Tas viss ir kā ir tagad nocis no darba kārtības, bet problēmas paliek. Jūs labi zināt, ja pat 90% vismaz Vācijas pilsētās, Vācijas satiksmes ministrija norādījusi, ka 90% no visiem um, um, to braucieniem ir īsāk par 6 kilometriem. Tas tik atklāja to, cik milzīgas iespējas ir samazināt šīs izplūdes gāzes. Uh, kaitīgumu līdz 6 kilometriem, tas taču ir pilnībā aizstājums ar sabiedrisko transportu vai arī ar kājām vairāk vajadzētu cilvēkiem iet. Līdz ar to mēs varētu dot būtisku ieguldījumu klimata uzlabošanai, klimata aizsardzībā. Raf, referents, diemžēl, šos skaitļus nav paņēmis, bet es uzskatu, ka tas ir tieši arguments, kāpēc mēs vispār varam runāt par transportu pilsētā, jo mēs jau visu laiku atsaucamies subsidiaritāti, piemēram, Vācijas pavalsts Virtemberga un Bavārija ir ļoti aktīvi iesaistījušies un vēlas panākt, lai reģionālā līmenī, piemēram, Bavārija norāda, ka mēs paši būsim te noteicēji un neviens cits mums neko nenoteiks. Pareizi, it kā viņi ievēro šo subsidiaritātes principu. Tas ir mūsu strīds punkts. Tomēr mums ir precīzs arguments. Ir runa par nodokļiem un finansēm. Un līdz ar to šis iekļautais punkts kas pilsētas lielāks par 100 tūkstošu iedzīvotājiem, ir aicināts viņiem obligāti izstrādāt šādus mobilitātes plānus, ja viņi grib saņemt um, struktūra fonda līdzekļus mobilitātei, nu tad lūk, te ir skaidri noteikums. Ja jūs gribat naudu, tad jums jāievēro zinām noteikumi. Diemžēl otrajā punktā es nevaru piekrist. Nu, bet šis pirmais tomēr ir ļoti svarīgs. Bet jau, ka mēs runājam par dzelzceļa paketi, tad jau ar vairākumu mēs balsojumā norādījām, tā kā konstatējām, ka 60% no līdzfinējuma, kas tiek novirzīts transportam, tieši tiek novirzīti ceļiem. 60% iet uz ceļiem. Mēs nodējām, ka vajadzētu panākt 40% vismaz, lai būtu dzelzceļiem. Ja mēs tā to pārceltu uz pilsētām, nu, atkal ir subsidiaritāte, kur jūs varat darīt, ko gribat, bet kopējais noteikums, lai mēs apturētu klimatu pārmaiņas un tam līdzīgi, Lūk, tas ir mūsu vajadzīgais instruments, ko mēs ar līdzfinansējumu līdzekļiem varam viņus tomēr virzīt pareizā virzienā. Lūk, šis ir vienīgais instruments, kurš mūsu rokās. Mums vēl ir varbūt citi instrumenti. Es jau nerunāju par 99 gaisa baloņiem. Mēs atcerēsimies citus gadījumus, kur bija varbūt vēl vairāk balonu, bet, nu, austrieši jau vienmēr nedaudz pārspīlē. Tas nekas bet droši vien, ka mums vēl vajadzēs te kaut kāds gaisa balans iekļaut. Mums vajadzētu panākt, lai būtu ātruma ierobežams 30 km/h pilsētās. Un pilsētas līdz ar to varētu pats noteikt, kurās ielās varētu tomēr braukt ātrāk. Va Berlīnai 700, 75% ielu drīkst braukt 30 km/h. Un tas tāpēc, ka, nu, te visu laiku uz uh, uh, katra grustam ir šīs norādes, un mēs runājam par pamatlikumu. Protams, ka var parādīt eh, zināmi noteikumi. Un, ja mēs tomēr noteikti principā, kad ir visu 300 km un tikai zīmes tiek uzlikts, tad, ja ir izņēmumi, nu, tad mēs varam pilnībā izvarīties no tik nevajadzīgo, ko es sauktu par veselu ceļu zīmju mežu, kas uz katra krustām uzstādīts. Uh, Mēs tiešām ir jāpadomā mums šāds iespējas, kā to Austrai, um, Nīderlandieši labs piemērs parādījuši. Otkārt, ja mēs izstrādājam hartu par uh, kājējiem un velospēdistiem. Vācijā tika izstrādāt nu pat uh, jaunu noteikumu, ka vajadzētu tiešām uh, noteikumus rakstīt arī kājējiem un velospēdistiem. Uh, Un nav jau nekāds pārsteigums, ka līdz ar to noteikumi, kas ir kā rakstīti tikai autovadītājiem, līdz ar to um, gājēji un uh, velosipēdis ir kā viņiem nepakļaus. Bet nav nekāds pārsteigums. Un līdz ar to mums vajadzētu izstrādāt tādu kopēju Eiropas Savienības hartu, gājēju hartu. Un, mm, protams, mēs viņam varam pateikt, ka mums vajag uzlabot šo hartu. Mums jau nevajag īstenībā jaunu izstrādāt, jo kaut kas tāds jau pastāv. Bet uh, mums vajag to precizēt un vēlreiz precīzi uzsvērt. Uh, Es esmu kopumā apmierināts ar šo ziņojumu un bija ļoti laba sadarbība un pakratīsim priekšstu komisijai un sacīs, lūdzu, šitā vairs nedariet un paldies referentam. Ďakujem Castillo. Eh, l'onorevole Blokland. Stelak Blokland, Mats, lūdzu. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil de rapporteur Saf... Ja, paldies, priekšsēdētāji. Arī vēlos pateikties Savinakungam par sagatavoto ziņojumu. Bet man ir savi komentāri. Man nemaz varbūt nav tik daudz komentāru, bet ir dažas svarīgas lietas. Reiz mēs izstrādājām septīto vīdes programmu, tā bija tāda rīcības programma, un tajā ir iekļauti septiņi lieli projekti stratēģijas, tātad atvainojiet, tie ir septiņi liela stratēģijas, sešas līdz šim ir izstrādāts, un mēs tagad sagaidām ar vienu šo septīto lielo stratēģiju, kas tad ir transports pilsētām. Un te nu atklājas nopietnas problēmas. Um, satiksme, dažādi veidi slāpekļu oksīdi, CO2 emisijas, izplūdes gāzes. Uh, kas tieši saistās ar klimatu pārmaiņām. Un kopumā jādomā par sabiedrības veselību. Mēs nevaram jau visus šos jautājumus vienkārši atrisināt. Un m, mm, tomēr, ja mēs izstrādājam šādu vienoto pilsētu politiku, pilsētu transporta politiku, tad mēs šos jautājumus varam risināt daudz labāk. Ar vienu aktuāls jautājums par subsidiaritāti, un līdz ar to, manuprāt, šis ir 14. punkts, kur mēs uh, varam tomēr redzēt, ka tas ir lielākais strīds. Tas, ko komisija piedāvā, ieviest nodevas, transporta nodevas par iebraukšanu pilsētā, nu, man tur ir diezgan liels skeps. Man tur, prāt, vēl ir jāizvērtē. Nu, tad kopēji, piemēram, vai mēs tiešām skatāmies, vai visus satiksmes dalībniekus arī ietveram šajā stratēģijā, arī gājām, kājām gājējus un velospēdists nu tad mums vajadzētu vēl, ir jāskatās, kā mēs to gudri varam darīt. Varbūt, ka ir to runāt par to tajās svarīgākajās kombinācijās ar, piemēram, arī ar metro, autobusiem un tikai tādos gadījumos būtu svarīgi to iekļaut. Piemēram, tajās pilsētās, kas ir parādījuši šāds uh, iespējamas kombinācijas, ir atklājušies ļoti labi rezultāti. Tad vēl par desmito punktu. Man ir pārsteigums tam par to, ka, kur mēs runājam par 150 tūkstošiem, savukārt citreiz runājam par 100 tūkstošiem, uh, kā atskaita punktu. Tad es uzskatu, ka tomēr jāpasaka 100 tūkstoši, nevis 250 tūkstoši. Un visbeidzot 12. punkts. Mm, mēs aicinām neveidot jaunas aģentūras. Nu, to varētu varbūt noteikt savādāk. Es esmu ļoti pret šāds aģentūras izveidošanu, un varbūt, ka tā arī vajag lietas saukt īsti vārdos. Nevis tur kaut kā izpušķot, bet precīzi. Nē, aģentūrām. Ja mēs turpmāk skatāmies atsevišķi tālāk, jautājumi. Es gribētu, lai mēs varbūt nedaudz precīzētu dažus jautājumus, bet, nu, ir ļoti labi, ka šos jautājumus vēl pirms arī parlamenta vēlēšanām ir tomēr pieķeramies klāt un arī tos pabeigsim. Paldies! Tas ir viss. Jā, paldies priekšādātāji. Vēlos pateikties visiem, kas pie šī ziņojuma arī ir strādājuši. un esmu viena no tām, kas ļoti neapmierināta ar zaļo grāmatu par transportu pilsētās. Esmu viena no tām, kas arī bija mm, ļoti negatīvi noskaņot pret šiem dažādiem komisijas paziņojumiem, un mēs skaidri redzam, ka tas ir vērsts pret subsidiaritātes principu. Situācija ir ļoti atšķirīga pilsētās, pilnīgi atšķirīga, to vispār nav iespējams salīdzināt, manuprāt, nav nekas, nu, piemēram, Vācijā ir daudzas pilsētas, karā pirmā tika, nu, tā kā nopostīts, tad tās tika um, uzbūvēts no jauna, līdz ar to varbūt dažs ielas ir daudz platāks nekā daudzās citās uh, Eiropas pilsētās, piemēram, Briselē, kur jums, man vajadzēja divus kilometrus atkal stāvēt kilometrā uh, sastragumā, man ir jādomā, tiešām ir vērts braukt ar mašīnu vai nebraukt, bet lūk, tā tikai šī ļoti atšķirīgā situācija starp dažādu pilsētu satiksmi vai šis rīcības plāns tiešām ir tik akūti vajadzīgs. Nu, es to tā neredzu. Tas arī nav nekas jauns. Piemēram, zaļā grāmata par transporta satiksmi pilsētās ir jau iekļauts šajā 20, 21 eh, agendā, kurš jau mēs pazīstam jau 14, 16, mm, vairāk, 16 gadus, ko jau mēs vienmēr esam pašvaldībās izskatījuši kā Eiropas vidātu risinājumu par to, kā mēs Eiropas līmenī sadarboties varam panākt labāku ideju apmaiņu un labākās prakses apmaiņu dažādu vietēju problēmu risināšanai. Labi, man jau nav iebildumu pret šādu rīcības plānu. Un jāatzīst, ka šī tēma ļoti daudz slāņaina. Un ko mēs īsti darīsim? Īstenībā daudz kas jau ir noregulēts. Mums jau ir iekļaut daži tehniskie, daudz dažādi tehniskie noteikumi gan uh, autobusiem, gan dažādi cita veida transporta līdzekļiem, kas ir ļoti precīzi ietekmē um, transportu pilsētā. Piemēram, dažāda veida izplūdes gāzu noteikumi, um, trokšņa noteikumi un tam līdzīgi. <coughs> ir arvien aktuāls jautājums par subsidiaritāti. Un ja mēs šo rīcības plānu tiešām tik ļoti gribam īstenot, nu tā ļoti, ļoti jūtīgi lūgt tu to izskatīt. Nedrīkst būt nekāda tiešām likumdošanas institīva šeit. Augstie mērķi. Nu, vai mēs tiešām atkal šos augstos mērķus atrisinām ar šo rīcības plānu? Nu, es īsti nezinu. Manuprāt, ļoti svarīgi, vai kas notiek ar naudu, vai pilsētām vispār ir nauda. Mēs zinām, ka nav jau pārsteigums, ka Vācijā nu, pilsētas ir ļoti nepatīk šobrīd un nedomā, ka Eiropas Sanība kopumā ir pašvaldības, kas ļoti lepotos ar brīvām valsts līdzekļiem. Līdz ar to mēs gribam tad nosargāt vēl atkal cits aspekts - zaļās teritorijas. Un panākt, lai to, lai arī nodrošinātu efektīvu satiksmi tiem, kas ikdienas brauc no piepilsētas uz darbu pilsētā. Mēs zinām, ka iedzīvotāji bieži vien nav labi informēti par to, ka um, nu, viņi neizsver šīs labākās iespējas, kā nokļūt pilsētā. Bet mēs taču nevaram pieprasīt, lai cilvēki pilnībā atteiktos no automobiļu izmantošanas, bet šīs pieprasījums, projekts zaļā pļava, it kā visu to tieši aicina. Un, um, līdz to, kas notiek ar tiem cilvēkiem, kas īstenībā ir pieraduši pie tā, un, un ja mēs tā aizliedzam viņiem izmantot automobīļus, uh, Nu, ja jūs tad varat teikt, ka šiem ģimenēm jūs tagad neļausiet vispār uzturēties pilsētā, kurš katru dienu vizina savus bērnus, kam ir jābrauc un jāved bērni, kaut kur, nu, tas nav risinājums. Šis priekšlikums par zaļā teritoriju, zaļu pļauju saglabāšanu, šis jāskatās pilsētas teritorijā attīstības plānos, kāds sīmēts un kāds attīstās, un kāda ir šī demokrātiskā attīstība un demokrātiskā mobilitāte. Ja ir atsevišķi cilvēki, kas tomēr atkal grib, kā mēs īstenībā panākt, lai cilvēki nepārvāktos no centra prom uz piepilsētām, bet arī, lai paliktu centrā, mums būtu reāli cilvēki, kas dzīvotu. Un, un tiešām, lai cilvēki dzīvotu tur, kur viņi var iepirkties, kur viņiem ir arī konkrēti sasaistē ar visu citu transportu sistēmu, piepilsētu transportu, tas būtu ļoti labs risinājums. Bet kā mēs redzam, šeit rīcības plānā mēs runājam par mobilitāti, uh, bet mēs nevaram izvairīties no kopējās pilsētas plānošanas jautājumiem, teritoriāla attīstība plānošana. Tāpēc ir jāskatās, ka komisija tālāk attīstīs savus priekšlikumus šā rīcības plānā. Un, un sabiedriskā transporta tālāk attīstība, jā, to es arī aicinu, mums ir jāpārliecina tas, ka tas ir viena labākais risinājums, tomēr tas ir vienmēr jautājums par finansēm nereti sabiedriskais transports īstenībā ir ļoti eh, dārgs tašiem. Labi, mums ir atsevišķas kompensācijas, kā mēs cilvēkiem panāk. Labi, paskatīsimies, es dzīvoju divus kilometrus ārpus centra. Un man jāmaksā 2,40 par autobusu biļeti vienā virzienā. Un man jābrauc arī atpakaļ, tā tad jau dubultā. Bet ir daudz, es to varu, protams, samaksāt, bet ir cilvēki, kas dzīvo arī citos uh, reģionos, kur ir augsts pēcdarbs, kur viņiem ir maz naudas, viņi vienkārši nevar atļauties šādu busu, autobusu braucienu. Tāpēc viņi rēķina, ka viņiem ir lētāk braukt ar savu automobīli. Lūk, šādi nu, apsvērumi jāņem vērā. Tālāk tehniski apsvērumi. Par pilsētas piedāvā pietienīgus attiecīgus veloceliņus vai arī trotuārs, kuros jūtaties droši atrodoties uz ietves. Lūk, te ir jārunā par iedzīvotāju drošību. Un, un ja cilvēki ir bai, bailes izmantot uh, transportu tāpēc, ka tu, piemēram, ir tumši skaiteņi, tumši koridori vai tumšas uh, pieturs, tad mm, cilvēki atturas izmantot sabiedrisko transportu. Lūk, arī tas jāņem vērā. Nu, pārāk daudz nerunāšu. Gribu tomēr pievērsties vēl vadlinijām par minimāliem noteikumiem eh, pakalpojumu nodrošināšanā. Šāds pakalpojums par minimālo kvalitāti tagad tiek piedāvāts. Kas to vispār ir prasījis? Nu, atkal tas taču jautājums par to, vai cilvēki par to samaksā. Un vai transporta nozars uzņēmumi var šādas lietas atļauties. Tālāk uzraudzības um, funkcijas komisija šādu iestādi izveido par pilsētas transporta uzraudzību. Nedomāju, ka tas ir vajadzīgs. Uh, Mums taču jau, kā es sacīju, bija savas diskusijas ar vienu no to, varbūt, labāko sistēmu, kas darbotos kā prakses un ideju apmaiņa. Kāpēc mums vajadzīga tāda, tāda novērotāja uzraudzības iestāde par pilsētu transportu? Un kas tikai tad nodarbotos kārtēji ar datu apkopošanu, ko jau tik un tā jums var piedāvāt Eirostat. Un galu galā mums, paldies, pietiek, aģentūru vairāk nevajag jaunu. Un mums jau ir dažādas aģentūras, kas darbojas, darbojas, bet īstenībā, nu, mums ar viņām nepietiek. Tālāk par 13. par līdzfinansējumu tiem, kas atbilst Eiropas saimnības ekonomiskajam un, un vidas mēķiem, tad tikai tiem dot šo līdzfinansējumu. Esmu pilnīgi pret to. Tas īstenībā būs kā sots tiem, kas ļoti daudz jau no savās kabatas ir investējuši uh, Eh, savos eh, transporta tīklos. Manuprāt, pietiktu vienkārši, ja mēs tiekšām teikt, ka atbilstība ir šajiem augstiem mēķiem. Ja mēs pasakām, ka mūsu budžeta sadaļa tiek novirzīta konkrētai piepilsētas tīkliem, transporta tīkliem, mēs esam pilnīgi pret to. Ir jābūt pilnīgi neatkarīga politika, ka pašas pilsētas šos līdzekļus atrod. Un ir labi vienkārši apmainīties ar praksi un pieredzi. Tad arī var izvairīties no nevajadzīgām kļūdām un tad ilgtermiņā arī attīstīt to stratēģiju veiksmīgāk. Vēl man pietrūkst un te trūkst, un arī ar to beigšu, ziņojumā nav iekļauts jautājums par kravu transportu pilsētā. Manuprāt, par to būtu jārunā ļoti skaidri. Tieši šādās lielajās um, megapolēs, kur sastrēguma stundās ka vēl arī sastrēguma stundās tiek um, pievestas jaunas preces vekaliem, un šī iekšējā pleču distribūcija pilsētās, tas arī būtu vēl jāuzlabo. Lūk, te nu, no Eiropas budžeta mēs varētu pieprasīt arī līdzekļus pētniecībai un attīstībai, kas paredzētu jaunu risinājumu izstrādāšanu uh, šai jau iekšējai um, preču distribūcijas pēdējiem posmam, kas jau notiek tad, nu, iekšpilsētā centrā. Un te nu būtu tiešām vērts terēt Eiropas naudu. Paldies! Dank u wel, voorzitter. Ik zou uh, om te beginnen mij willen aansluiten bij een aantal. Paldies, priekšsēdāji. Es vēlētos <clears throat> teikt, ka piekrītu vairākiem kolēģiem, kuri ir visai apēdināti par komisijas rīcību. Mēs bijām saņēmuši vairāk nekā divu gadu laikā atkārtotas eh, solījumus par šo te darbības plānu. Un tāpēc, ka dalību valstīm ir bijuši iebildumi, vēl nav nekāds attaisnojošs iemesls, kāpēc mums vajadzētu atteikties eh, no tālākas eh, darbošanās pie urbānās mobilitātes aktivitātēm tuvākajos nākošajos gados. Bet ko mēs vēlētos? Mēs vēlētos, lai šis e, darba plāns būtu loģisks, labi strukturēts un varētu tikt saistīts ar laiku 2009, 10, 11 gadu. Un darbs, tas arī saistīts ar debatēm, lai tās būtu skaidras, lai būtu saprotamas politikas nostādnes par eh, Eiropas attīstību. Tā kā man ļoti žēl, ka komisija nav turpinājis darbu šajā virzienā. Es esmu arī pateicīgs sava rīkundzei, ka viņa ir izrādījusi no savas puses iniciatīvu. Esmu arī pats centies darīt, ko varu. Es domāju, ka visi būs vieni vienisprāts, ka tūkstoši un viens <clears throat> iemesls, kuru mēs te piesaucam, <clears throat> ir uh, tomēr jāsaist ar ikdienas problēmām. Protams, mēs piekrītam tam, kāda varētu būt Eiropas loma. Bet mums ir uh, subsidiaritātes sakarā jābūt visai pragmatiskiem un jāvadās pēc veselā saprāta, kā gan Eiropa var palīdzēt lielajām un mazajām pilsētām attīstīt urbāno mobilitāti. Es uzskatu, ka Eiropa var palīdzēt uh, lielajām un mazajām pilsētām un var to darīt uh, tieši caur labām rekomendācijām. Šeit jau ziņojumā ir um, runāts par šo urbānās mobilitātes attīstību un jauno tehnoloģiju izmantošanu, kas ļoti svarīga ir transporta ziņā, lai transporta uh, darbība būtu efektīvāka un tīrāka. <clears throat> ir arī piedāvāti jauni standarti tieši attiecībā uz tīru transportu. Var arī izveidot tādi instrumenti, kas palīdz maiņai un varētu arī padarīt statistisko informāciju pieejamāku un veikt labus, efektīvus, noderīgus salīdzinājumus. Mēs nevēlamies gan, lai būtu lielāka birokrātija un vēl kādas jaunas aģentūras. Mēs vēlamies, lai būtu neliels. Uh, Office ar eh, nelielu darbinieku skaitu, kas varētu arī eh, ļoti lietotājiem draudzīgi nodrošināt informāciju. I, Eiropa ir arī nozīmīga tad, kad ir runa par jauniem finansēšanas mehānismiem un arī ievies korekcijas prioritātēs attiecībā uz esošo finansējumu. Mēs uzskatām, ka investīcijas var labāk piesaistīt uh, uh, šiem pasākumiem. Bet, nu, šeit mums vēl ir gars ceļš ejams. Un tas nozīmē, ka būs daudz un dažādas iniciatīvas, kuras palīdzēs visiem, arī tieši Eiropas līmenī. Ar to tad es arī vēlos uh, beigt, bet uh, vēlreiz gribu atkārtot, uh, cik uh, ļoti lielu darbu ir padarījis referents, un par to viņam atzinību. Un es domāju, ka mēs varam skaidri un gaiši signalizēt par mūsu attieksmi ar šo te mm, prasību formulējumu, lai mēs varētu pabeigt eh, darba plānu un uzņemties šai jomā atbildību. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī uh, vēlētos savu rīkungu uh, apsveikt ar lieliski paveikto darbu. Priecājos, ka ir vienota izpratne starp bērnu referentiem. Tas ir svarīgi, lai debats turpinātos. Bet runājot par urbāno mobilitāti, ir jārunā arī par urbāno plānošanu, kādām jāizskatās pilsētām, kā veikt celtniecību pilsētās, kāda ir transporta infrastruktūras nozīme pilsētās. Tāpat arī ir jāplūko eh, starpmodalitātes jautājums. Ir taču svarīgi ar ātru vilcienu nokļūt ērti lidostā salīdzinot ar uh, to pašu ceļu, varētu pabraukt ar mašīnu. Nevaram aizmirst. <coughs> modalități corecte. Kā ir ārējo izmaksu aprēķini veikt attiecībā uz pārslogotiem e, ceļiem un salīdzinot ar e, to, kā tas ir kopā ar iekšzemes koproduktu proporcija tās izmaksas ir lielas, bet eh, runājot par drošības elementiem, kā tie ir aplūkoti jūsu ziņojumā, tad jāsaka ikvienam, kurš izmanto transportu, jābūt eh, ar iespējām tādām, ka ir eh, šī te sabiedriskā transporta un vispār transporta drošība. Uh, nodrošināt šīs te transporta, sabiedriskā transporta sistēmas ir vienas no svarīgākajām un jūtīgākajām. Un ir nepieciešams arī integrēt dažādus autotransporta līdzekļu piedāvājumus. Domāju, ka inteliģentās transporta sistēmas varētu arī dot savu ieguldījumu efektīvākā plānošanā. Ik viens, kurš izmanto kā transporta līdzekli, uh, Eh, vai ikvienam vajadzētu zināt, ka tādā situācijā var veikt ļoti labu plānošanu, ka eh, piedāvātie grafiki, eh, laika grafiki ir arī reāli izmantojami. Es domāju, ka vēl šī direktīva nav pilnā mērā izmantota Eh, municipalitātes un pašvaldības var izmantot sev piedāvātās iespējas, iegādājoties transporta līdzekļus, var šos izdevumus amortizēt eh, transporta līdzekļu visas kalpošanas laikā, var arī pamatojoties uz to var aprēķināt izmešu daudzumus. Tā kā vēlētos izmantot šo ziņojumu, lai pievērstos vidēja termiņa grūtam uzdevumam par struktūrālo fondu veiksmīgu izmantošanu, ņemot vērā, ka urbānā mobilitāte patiešām ir prioritāte. Veicot tagad šo starposma eh, novērtējumu, saņem vērā uh, Eh, tas, ko dalība valstis var mums rekomendēt attiecībā uz to, kā dalība valsts var labāk šajā jomā izmantot struktūrālos fondus. Tā varētu būt mūsu prioritāte. Vienu mirklīti, bet tagad jums lūdzu vārds. Protams, pilsētas ir atšķirīgas, jo dažādām pilsētām ir eh, dažādas problēma aspekts un no tā cieš e, gan sākot ar pārkošanas vietām virzemē, gan sastrēgumiem, piemēram, Strasbūrā. E, mašīnas ir novietotas tā, ka neiespaido uh, Eh, lielās kājām gājēju zonas un ekonomika tikai attīstās, bet mums ir nepieciešama arī godīga konkurence. La parola alla Commissione, Madame Utman. Pat Venecijā mums izdevās tik galā ar mašīnām tā, ka mašīnas nav. Paldies, priekšsēdētāji. Ah, la montré, euh, la consul... Paldies, kā jau jums parādīja šīs konsultācijas um, saistībā ar zaļo grāmatu. Uh, tas parādīja jau, ka uh, visu uh, iesaistīto pušu vidū ir tā diezgan liela vienprātība, ka Eiropas Savienībai ir spēlējama loma pilsētu transporta jomā, ņemot vērā, protams, arī subsidiertāts principu. Šodien saistībā ar šīm konsultācijām var norādīt, ka uh, Šobrīd notiek konference, un rezultāti, sākot ar šodien, būs publiski pieejami komisijas internetu mājaslapā. Kā jau referenta kungs norādīja, zaļās grāmatas mērķis, protams, bija sagatavot, tā teikt, augsni rīcības plānam pilsētu transporta jomā, kurš šobrīd joprojām nav pieņemts. Komisijas vicepriekšsādātājs Tajānī kungs vairākas reizes ir eh, apstiprinājis eh, savu ļoti stingru apņēmību, lai tiktu eh, nākotnē pēc iespējas ātrāk apstiprināts rīcības plāns, kas būtu integrēts un visaptvarošs raksturu. Šis rīcības plāns, starp citu, atrodams arī komisijas darba programmā 2009. gadam. Bet pat arī kamēr nav šāds rīcības plāns, komisija turpina virzīties uz priekšu savā darbā un uh, Eh, zināmi pasākumi jau eh, tiek uzsākt šogad. Pagājušā nedēļā runāt par Florences ziņojumu par klimatiskajām izmaiņām, poz, eh, komisija pauda savu pozīciju un vēlreiz apstiprināja savu apņēmību strādāt pie pasākumu plāna pilsētu mobilitātes jomā. Un eh, šobrīd, kā es teicu, notiek eh, konference par pilsētu uh, transportu mobilitāti, ko ir organizējusi komisija. Tajā ir 350 uh, viesu no visas Eiropas, lai runātu par Eiropas kopienas iniciatīvām, uh, strādājot pie zaļajām zonām, lai nodrošinātu vidē draudzīgāku transportu, lai veiktu pētniecību un nodrošinātu dažādus transporta veidus un to saistību. Mēs organizējām šo konferenci. Uh, Eh, ilgspējīgas enerģijas eh, nedēļas ietvaros, lai mēs varētu spērt soļus uz priekšu un veikt konkrētu rīcību. Eiropas parlamenta lēmums uzņemties iniciatīvu un eh, izstrādāt savu rīcības plānu bez komisijas priekšlikuma nosūta politisku un ļoti spēcīgu signālu. Tas demonstrē, ka Eiropas pilsoņi, uh, kurus pārstāv Eiropas parlaments, atzīst, ka Eiropas Savienībai ir jāspēlē sava noteikta loma un ka viņi gaida rīcību no a, uh, kopienas puses. A, uh, ziņojuma projekts, a, ko izstrādājis sava rīkungs, vēlreiz apstiprina, ka pilsētu mobilitāte ietilpst Eiropas kopienas kopējā transporta politikā. Eh, šo lomu apstiprina arī zaļā grāmata pār Transeiropas eh, transporta tīkliem, eh, ko komisija jau ir pieņēmusi, un šo Eiropas līmeņa lomu noteikti apstiprinās arī paziņojums, ar ko mēs nāksim klajā jūnijā par transporta attīstību ilgākā laika termiņā. Šeit ierosinātais ziņojums ietver Uh, ambiciozu mērķu sarakstu, tur ir ietverti uh, mērķiecīgi priekšlikumi, un uh, tie noteikti dotu papildus vērtību Eiropas līmenī. Mēs redzam, ka ir liela ideja vienprātība arī ar to rīcības plānu, pie kur mēs strādājam, un šis ziņojuma projekts noteikti dod ļoti noderīgu ieguldījumu mūsu iekšējās debatēs lai pabeigtu savu komisijas rīcības plānu. Mēs uh, varam iedvesmoties no vairākiem priekšlikumiem šajā ziņojumā, un uh, to mēs arī darīsim. Mūsu uh, galvenais mērķis, protams, ir sabalansēt, izmantot visus pieejamos resursus, gan finansiālos, gan cilvēku resursus. Oui, merci bien, Madame Utman. Paldies! Uh, uh, paldies no komisijas puses, ka apstiprinājāt savu uh, apņēmību un ka turpināsiet darbu. Es domāju, ka mēs esam panākuši tādu, kā lai saka, tādu savstarpēju iedarbīgumu. Un es ceru, ka galu galā tiks izstrādāts integrēts rīcības plāns no komisijas puses pēc iespējas ātrāk un iespējams uh, nākošā sasaukuma sākumā. Gribētu atbildēt pavisam ātri kolēģiem, gribu norādīt, ka es ņem, protams, vērā jūs dažādos vērojums un komentārus Krāmerkungam gribu teikt. Ja es neesmu iestrādājis 40% uh, līdzfinansējumu mērķi dzelzceļam, ir, tas ir tāpēc, ka es negribēju uh, nospraust uh, tādu ļoti definējošu uh, pieeju, jo um, pilsētu transportu mēs uzskatām par integrētu transporta sistēmu, kurā ir ārkārtīgi grūti pateikt, uh, ka, teiksim, vienai pilsētāji vajag tā, otrai tā, teiksim, vajag dzelzceļu vai uh, autobusu vai vairāk gājēju celiņu. Tātad tā, tā ir individuāla lieta, un es tāpēc negribēju būt tik preskriptīvs. Uh, Samērs eh, kundze saka, ka mēs eh, gribam veidot pilsētas pašu pilsētu vietā. Tātad es gribu pieturēties pie manas nospraustās līnijas, jo es negribētu, lai uh, mans ziņojums saskartos ar ārkārtīgi spēcīgu pretestību un uh, iebildumiem. <laughs> Ça a été sans doute assez limité. Euh, Monsieur Blokland. Tālāk, Bloklanda kungs. Es eh, labi saprotu jūs teikto par eh, sabiedrības veselību. Es eh, domāju, ka tas ir iestrādāts klimata plānā. Bet, protams, arī pilsētu transports ir saistīts ar sabiedrības veselību un dažādām veselības patoloģijām. Tālāk par šīm maksas zonām. Uh, Eh, un 14. punktu, kāpēc eh, es to atbalstu. Es domāju, ka diezgan daudz pilsētu šādu praksi ir ieviesušas un es domāju, ka eh, noteikti vajadzētu veikt tādu inventarizāciju. Mm, tātad un, un apkopot pieredzi. Es šeit domāju, piemēram, par Stokholmu un citām pilsētām. Un jūs zinat, ka uh, Eh, arī dzelzceļš maksā eh, savu maksu par iebraukšanu pilsētu zonā. Tāpēc ir interesanti raudzīties, eh, kāda ir dažādu transporta veidu savstarpējā konkurence. Tālāk par šiem 100 tūkstošiem iedzīvotāju par šo limitu. Uh, Tas bija ar nolūku, lai uh, veicinātu šādu pārvietošanās plānu uh, izstrādāšanu. Es savā priekšnikumā minēju 250 tūkstošus iedzīvotāju slieksni uh, citam mērķim, lai iesaistītu transporta organizētājus, jo Francijā aglomerācijā ir vietējās lokālās varas iestādes, kuras ir atbildīgas par transportu pilsētā. Uh, Uh, departamentu varas iestādes ir atbildīgas par uh, uh, periferāliem tīkliem un starp pilsētām un reģionālie tīkli, reģionālais līmenis ir attiecīgs atbildīgs par nākamo līmeni. Es saprotu, ka jūs īpaši negribat atgā, atbalstīt šāda veida tekstu. Runājot par šo Uh, novērošanas aģentūra, es domāju, tā vajadzētu būt tādai ļoti, uh, kā lai saka, vieglai un. Uh, starp citu runājot par budžetu. Es neiedziļinājos atkal detaļās par šīm izmaksām un maksām. Uh, Tālāk par budžetu, par līdzekļiem, par palīdzību. Ja mēs gribam tādu stimulējošu pieeju, tad es domāju, ka jāiet šis ceļš. Es ceru, ka 2013. 2020. budžeta līnijas tiks uh, apstiprinātas, un es saprotu, ka jā, pastāv zināms konservatīvisms un uh, pretestība. Mums tagad izvirzās jauni mērķi un jaunas Eiropas Savienības prioritīvas, bet uh, ja mēs gribam cīnīties pret uh, uh, vidas. Uh, piesārņojumu, un ja mums ir sabiedrības veselība kā mērķis, tad mēs varētu arī attiecīgi vēst Eiropas uh, kopienas budžetu. Ir, piemēram, programmas kā Marko Polo, kuras, piemēram, šobrīd ir stimulējoši rakstura problēmas. Ir, uh, piemēram, arī problēma. Kāpēc mēs, ja, kāpēc mēs nevarētu izvērst šādu vidē draudzīgu problēmu, uh, projektu arī, piemēram, vidas uh, pilsētu transporta jomā? que nous ayons les résultats du livre vert enfin Mais on les regardera. Jā, mēs gaidām zaļās grāmatas konsultāciju rezultāts ar lielu interesi, bet katrā ziņā mēs esam jau devuši diezgan lielu ieguldījumu izstrādājot šo ziņojumu un uh, iespējams, ka komisija tā teikt ir noturējusi par ilgu šos rezultātus, bet katrā ziņā paldies, ka šie rezultāti tiks darīti sabiedrībai zinām, sākot ar šodienu, un es Domāju, ka esmu atbildējis uz vairākumu jautājumu un es eh, ceru, ka mūsu politiskā pieeja ir iniciatīva, par kur mēs balsosim eh, aprīlī, reāli izvērtīsies kaut kādā rezultātā, tātad rīcības plānā, ar ko cerams nāks eh, klajā komisija. Un uh, mēs uh, katrā ziņā gribēsim zināt arī komisijas viedokli par to dokumentu, par ko mēs uh, balsosim. Un es domāju, apstiprinot jaunos komisārus, arī mums atkal būs zināma ietekme skatīties, kā tiek ņemta vērā mūsu rīcība. Tas ir viss, ko es gribēju teikt, cienījamie kolēģi. Grozījuma iesniegšanas termiņš būs ļoti īss līdz 18. datumam, jo mums ir diezgan saspringts termiņš, tātad nedēļa ir grozījuma iesniegšanai. Un, ja es konstatēšu, ka ir Eh, kādi grozījumi, kas ir svarīgi ēnu referentiem, tad eh, es viņiem tos arī nodošu. Paldies, ka uzmanīgi man uzklausījāt un eh, paldies, ka veicinājāt šo mūsu kopīgo darbu. Visto che avete applaudito, adesso dovete lavorare. Paldies, un tagad mēs varam aplaudēt uh, šim ļoti labam darbam. Tagad ir nedēļa grozījuma iesniegšanai, tā tad datums tika noteikts 18. februārs grozījuma iesniegšanai, jo tas ir vienīgais uh, veids, vienīgais risinājums, kā mēs varētu martā apstiprināt šo ziņojumu un lai tas būtu gatavs uh, plenārsēdē aprīlī. Paldies, un ar to mēs sēdi beidzam. okay.